Eiropas eh, tiesību normām, un eh, par to ir rakstīts arī līguma pantos, bet eh, neraugoties uz to, jau daudz gadu garumā netiek pieņemts šī diskriminācijas novēršanas direktīva, tad diskriminācija turpinās. Un, diskriminācijas pamatā ir dažādi iemesli, tādi kā reliģija izcelsme, invaliditāte, vecums, seksuāla orientācija. Tas ierobežo cilvēku piekļuvi arī izglītības iespējām, mājokļu ieguvē un tā tālāk. Te nav aizsardzība, aizsardzība ir, netiek piešķirta vienlīdzīgi, tas skar miljoniem cilvēku, tas ietekmē cilvēku personisko attieksmi. Un e, mums ir jācīnās pret diskrimināciju, pret nevienlīdzību, lai to novērstu, ir jābūt vismaz minimāliem vienādiem standartiem, kas nodrošina aizsardzību pret e, diskrimināciju, un ir nepieciešams dažādas rīcība politikas, e, kas apkarotu diskrimināciju. Šeit ir jāņem vērā gan ekonomiskā, gan sociālā aspekta un jābūt taisnīgākiem. Pauspižēl kungs tālāk. Pane predsedajci. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu gandarīts par eh, šo iniciatīvu, par to, ka būtu nepieciešama direktīva, kas ir jāvirza attiecībā uz eh, horizontālo diskriminācijas aizliegumu. Eh, Čehijas republika būs atbildīga par tiem nosacījumiem, kas ir jau saistīti ar diskriminācijas aizliegumu. Uh, Un varu teikt, ka šobrīd ļoti emocionāls lietas notiek, un tas ir desmit gadus jau padomē, tādēļ, ka tas ir kaut kas tāds ļoti piemēram, simbolisks. Es varētu teikt, ka mums vienkārši tas ir jādara, tāpēc arī apsveicu jūs ar eh, jūsu drosmi, bet jautājums ir, kā īsti izskatīsies šī direktīva, varbūt vēl kāda desmit gadi paies, un tad būs nepieciešams to pārskatīt. Ja mēs runājam par diskriminācijas aizliegumu direktīvu, tad mums ir jārunā ļoti konkrēti par detaļām. Uh, Lai mēs panāktu to, lai direktīva tik tiešām darbotos un palīdzētu tiem, kam tas ir nepieciešams, lai tur būtu nevis tikai eh, nodarbinātības aspekti un lai to nevarētu izmantot eh, pret mūsu sabiedrību, kurā mēs cenšamies panākt eh, vien, vienlīdzību. Padome šobrīd to bloķē, šo direktīvu, bet arī parlamentā šķiet, ka ir bloķējoša uh, grupa. Gau galā mums būtu nepieciešams panākt mūsdienīgu tekstu, un, manuprāt, šim tekstam ir jābūt pilnīgi atšķirībam salīdzinot ar to, kas bija uh, pirms desmit gadiem Marājas kungs. Lūdzu! Es vēl nezinu, cik ilgi es eh, būšu vēl Eiropas Savienībā, cik man ir dotais laiks šodien uzstāties vienu minūte. Jā, protams, tas bija joks, bet šī diskriminācijas novēršanas direktīva ir ļoti īpašs dokuments, un es tiešām apsveicu eh, Somijas prezidentūru par to, ka EPSCO padomē ir likt šis jautājums darba kārtībā. Jau 11 gadus jautājums tiek virzīts. Uh, E, tas ir, tā ir ļoti īpaša e, direktīva, tā ir horizontāla direktīva, un mēs gribam, lai Eiropas Savienība būtu balstīta uz uz um, vienādiem pamatiem, un tāpēc mums ir jābūt vienādām normām, lai novērstu atšķirīgu attieksmi, pamatojoties uz reliģiju, seksuālu orientāciju, LGBTI diskriminēšanu. Uh, kolēģi jau teica, ka um, šāds ļoti saržģīts komplekses likumdošanas īstenošana arī nav vienkāršā. Es gribētu atstāt sekojušu vēstījumu. Laba diskriminācijas novēršana palīdz sabiedrībai un maina individus, un laba Eiropas Savienības likumdošana šajā jomā mainīs Eiropas Savienību, tā tiks publiskota, īstenota, tā ir lieliska perspektīva, un es ļoti ceru, ka mēs izmantosim šo iespēju. Paldies. Tālāk Simečkas kungs, lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze vienlīdzība ir Eiropas centrā. Tā definē Eiropu kā politisku projektu un mums ir tomēr miljoniem Eiropas pilsoņi, kas cieši ikdienu no diskriminācijas, nav, nav vienādi piekļuvu publiskiem pakalpojumiem vai citiem sociālās dzīves izpaismes veidiem. Un um, šī pieeja netiek nodrošināta, jo horizontāla direktīva ir bloķēta desmit gadu laikā. Slovākijā manā valstī ir diskriminācijas gadiem ļoti daudzi, tīpaši tiek diskriminēti Romi, Romas sievietes, ir diskriminēti diskriminācija, kas ir vērsta pret um, lesbiešiem, lesbietiem, gejiem, biseksuļiem tā tālāk. Un um, mums, mēs nedrīkstam atbalstīt šo naidīgo klimatu dažās dalībvalstīs, kur pret um, minoritātiem ļoti. Ļautība bieži izturas kā pret grēkāžiem un ir ksenofobiskas un ekstremistiskas darbības. Nu, tāpēc Eiropas Savienībai ir jāstrādā un jāvēršās pret diskrimināciju novēršot to. Paldies! Tālāk Kunkis kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Kā tas vispār ir iespējams, ka mēs pēc tik ilga laika esam panākuši tik maz? Uh, 11 gadi ir pagājuši no tā brīža, kad mēs esam sākuši ar to darboties. 11 gadi bez konkrētiem panākumiem, 11 gadi, kad redzam blokādi no dalību valstīm, 11 gadi bez rezultāta. Manuprāt, mēs varētu panākt kaut ko daudz labāku nekā šādu ne rezultātu. Visiem tiem, kuri cieš no diskriminācijas vienkārši tādēļ, kas viņi ir, viņu ticības dēļ vai arī viņu uh, garīgo spēju dēļ vai arī uh, seksualitātes dēļ, mēs zaļie vēlamies, lai galu galā būtu risinājums. Tāpēc vēlamies, lai 24. oktobrī uh, tiktu padomē panākta uh, konkrēta vienošanās par to, kā mēs varēsim virzīties uz priekšu attiecībā uz uh, diskriminācijas novēršanas direktīvu. Hakarainena kungs, lūdzu. Arvoisa puhemies. Priekšsēdētāji. Toparainens kundze. Vienlīdzīga attieksme dažkārt e, ir problemātiska. Piemēram, ja notiek e, kāds vārdarbības uzbrukums teiks, no islām ekstrēmistu puses, e, tad tas nebūtu atbalstāms. Tomēr vienlīdzība ir jānodrošina visās izpausmēs. Pretējā gadījumā mēs nevarēsim novērst vardarbību, ja mēs neatbalstīsim vienlīdzību. Vienlīdzīgai attieksmē būtu jābalstās uz saprātu, jābūt saprāta robežās šo direktīvu nevarēs pilnīgi vienlīdzīgi īstenot, vienādi izdarot visās vietās, visās izpausmēs. Šī direktīva dažkārt arī aizskars eh, dalībvalstu pilnvars eh, rasisms eh, parasti ir saistīts ar individiem, bet šeit mēs runājam par grupām. Paldies. Tālāk Rodrīgas Palopkundze. šī direktīva ir bijusi noblaķēta desmit gadus. Te, padomē, bet eh, dalībvalstis daudzas ir gājušas priekš, tātad mēs šai ziņā neesam pilnīgi vienlīdzīgi. Varētu teikt, ka atšķirības ir ļoti liels starp dalībvalstīm, līdz ar to ir arī atšķirība, kā šis jautājums ir risināts, šī atšķirība ļoti dažāda. LGBTI personas, personas ar invaliditāti pret šīm grupām visbiežāk tiek vērsta diskriminācija, un tā ir jānovērš, bet tas nav pietiekami. Uh, lasot direktīvu, vai šī direktīva tiešām ir horizontāla vai šo te LGBTI personu aizsardzība ir horizontāls jautājums. Bieži vien šajā direktīvā ir pārāk šaurs skatījums. Un šie vienlīdzības standarti nevienmēr ir pamatoti un pareizi. Fergat kundze, paldies! priekšsēdētāji. 2008. gadā komisija iesniedz um, šīs direktīvas projektu, tātad diskriminācijas apkarošanas un novēršanas direktīva. Diskriminācijas pamatā ir reliģiskā izcelsme, reliģīva izcelsme, invaliditāte un citi pamati. Tagad ir jau 11 gadi pagājuši, tomēr debate ir tāda pati, un mēs no parlamenta puses varam tikai un vienīgi vērsties pie padomes, lūdzu atbloķējiet šo direktīvu. Šī direktīva ļoti svarīga, tur runa par iecietību, par pamatiesībām, par vienlīdzīgu attieksmi. Eh, šie jautājumi ir ar centrālo nozīmi Eiropas Savienībā. Tas ir arī iemesls, kāpēc mēs visi šeit sēžam un spriežam. Uh, un mm, padome ir pret un nepieņem šo direktīvu. Mums jānodrošina pilnīgi vienlīdzīga attieksme. Mēs nedrīkstam atbalstīt atšķirīgu pieju ne izglītībai, ne, ne radīt kaut kādas dzīves apstākļus, kas būtu atšķirīgi. Uh, mēs uh, šeit bieži pieminam sociālo pīlāru, bet lūk, šī direktīva bloķē mūsu iespēju rīkoties un pilnībā novērst diskrimināciju. Ja mēs būtu pievienojušies ANO konvencijai, un daudz valsts to ir izdarījuši, kā cenāk, ka mēs neesam pieņēmuši pašu savu direktīvu, mēs aicinām komisiju un padomi nekavējoties rīkoties, lai tiešām panāktu kvalificēto vairākumu un šī direktīva tiktu apstiprināta. Paldies, Fritsons kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Šī ir ļoti svarīga diskusija kas šobrīd notiek. Tās grupas, kas tiek diskriminētas vai no nu reliģijas, vai no nu invaliditātes, pārliecības, eh, seksualitātes vai citu iemeslu dēļ, viņi šobrīd nebauda tādu pašu aizsardzību kā citas cilvēku grupas. Un tas arī īpaši satriecoši, tāpēc, ka tagad ir 2019. gads, Mums ir liels pārsteigums, ka padome bloķē šo direktīvu. Dalībvalstī īstenībā raida ļoti pārsteidzošus signāl, signālus. Ir dažāda veida diskriminācijas, un šķiet, ka dažas diskriminācijas ir lielākā mērā pieņemamas nekā citas. Tas ir pilnīgi netaisnīgi pret tiem cilvēkiem, kuriem tik tiešām ir nepieciešams papildu atbalsts. Un tieši viņiem šeit būtu labums no šādas direktīvas. Tāpēc arī būtu nepieciešams nepieļaut, lai cilvēki tikt, tiktu diskriminēti vecuma, reliģijas vai invaliditātes dēļ. Un tāpēc ir nepieciešama šāda horizontālā diskriminācijas novēršanas direktīva. Brunē kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ir ļoti svarīgi šodien izvērst šo debati. Mēs gribam runāt par Um, um, par to, kā novērst diskriminācijas aktus, kā apkarot um, homofobiju. Uh, mums ir jāaizsargā aizsargā paši neaizsargātie mūsu sabiedrībā, jācīnās pret visām uh, diskriminācijas formām. Šīs grupas ir cilvēki ar dažādu reliģisko pārliecību, invaliditāti, seksuālu orientāciju Eh, priekšlikums ir ļoti plašs, ir mērķis eh, arī um, nodrošināt vienu pie kaut vai darba vietām, arī eh, citām lietām. 2009. gadā šis priekšlikums ir, ir um, iesniegts Mēs redzam, ka daudz personas tiek pakļauts dubults diskriminācijas riskam. Šis teksts ir bloķēts padomē, ir nepieciešams to atbloķēt, lai mēs varētu runāt par konkrētiem pasākumiem, lai nodrošinātu pilnīgi vienādu piekļuvi gan izglītības, gan mā, mājokļu jautājumiem, un tāpēc ir jārīkojas bez kavēšanās. Paldies, Herberts Berges, Fofanas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nav pieņemams, ka šī horizontālā direktīva ir bloķēta jau 11 gadus. Tas ir sociālais pakts, un mūsu pienākums um, ir nodrošināt vienādu attieksmi, jāaizsargā mūsu pilsoņus, un ir nepieciešams uh, izstrādāt tādu ideju, kur apspiešana nebūtu uh, nebūtu pieņemama. Un padome ir jābeidz bloķēt šo priekšlikumu. Um, mēs nedrīkstam atbalstīt diskrimināciju, kas, kuras pamatā ir reliģija, seksuālā dažādība, invaliditāte vai vecums. Un kā nekad iepriekš ir nepieciešams intensificēt mūsu cīņu pret diskrimināciju. Uh, jānovērš tā un jāievieš ir politika, kas aizsargā mūs pilnīgi visus. Tas ir izaicinājums, kas ir paveicams Eiropas Savienībai. Ir jārespektē dažādība, jānodrošina cilvēciskā cieņa, un tā, tā mēs varam dzīvot mūsu sabiedrībā. Paldies! Tagad lūdzu Kristīna Andersona vienu minūtu. Labvakar! Ir tiešām pārsteidzoši, ka mēs šeit tagad runājam par horizontālo diskriminācijas aizlieguma direktīvu, respektīvi pilnīgi visi cilvēki ir jāsargā, arī tie, kas e, tiek, kas cieš no e, multiplās diskriminēšanas, tas ir pilnīgi pārsteidzoši. Tād šķiet, ka diskriminācijas elle ir Eiropa nekas cits, tāpēc, ka, tāpēc Kāpēc tad tik daudz cilvēki no visas pasaules cenšas nonākt Eiropā un patvērties šeit? Mums būtu nepieciešams padomāt par kādiem kritērijiem. Mēs te runājam, un jūs paši esat runājuši par to, ka šiem kritērijiem vispār būtu nepieciešams spēlēt kādu lomu, piemēram, ādas krāsa, reliģija un citi jūsu pieminētie diskriminācijas veidi. Jūs atkal runājat par to un nākat klājā ar vien jauniem diskriminācijas uh, iemesliem, manuprāt, tās īsti uh, nav korekti. Paldies. Delī, lūdzu, Klēra. Paldies, priekšsēdētē. Mēs jau 11, 11. Uh, gada dienu esam atzīmējuši mūsu tādam panākumam, kas ir uh, horizontālās diskriminācijas novēršanas direktīvas nepieņemšana. Vēlos pastāstīt par kādu draudzeni. Viņai ir nepieciešams uh, invaliditātes dēļ uh, izmantot katru dienu uh, salmiņus, un tagad uh, viņa nedrīkst izmantot plasmasas sal salmiņus uh, atkrituma direktīvas dēļ. Cilvēki, kuriem ir uh, invaliditāte, visi šie cilvēki nav slimi. Tā ir sociāla problēma, un tā ir problēma, ko veicina valdībā uh, likumi un, un tādos gadījumos, ja kāds mēģina palīdzēt uh, cilvēkam ar invaliditāti, bieži vien tas, tas tiek pat nosodīts vai pat kriminalizēts. Tāpēc būtu nepieciešams vienkārši nodrošināt, ka šeit būs kvalificēts vairākums, lai nebūtu uh, uh, jāpaļaujas tikai uz dalību valstīm un jārisina diskriminācijas uh, problēmas saknē. Un tagad, lūdzu, Lopes Agilāra kungs, paldies priekšsarētāji, ministres kundze, komisāri Jurovo. Mūsu vērtības caurskatāmībā. Tas viss jau mums ir gadiem ilgi. Lisabonas līgumā tas viss ir iekļauts. Gan pamatiesību harta, gan arī Lisabonas līgums ir spēkā. Uh, Un mēs zinām, ka līgumā ir teikts, ka mums ir nepieciešams kļūt par cilvēktiesību Eiropu. Un pirms desmit gadiem mēs esam nobalsojuši par šo horizontālo diskriminācijas novēršanas direktīvas projektu. Un cevišķi runājot par šādiem diskriminācijas veidiem, kas jau tika pieminēti. Un, piemēram, diskriminācija vecuma dēļ. Šāda diskriminācija ir pazīstama jau sen arī invaliditāte un seksuālā orientācija un cilvēku pārliecība. Pret visām šīm diskriminācijām ir jācīnās, taču padome bloķē, komisija un parlaments tagad var panākt īstu direktīvas pieņemšanu, lai mēs gal galā to, ko jau esam apstiprinājuši pirms desmit gadiem, tiešām arī pieņemtu. Kalsbrakundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Tas, ka nedrīkst pieļaut diskrimināciju un jānodrošina cilvēku brīvība, tas noteikti ir pašsaprotami daudziem, bet izskatās, ka ne visiem tas nedrīkst, cilvēks nedrīkst būt diskriminēts uh, kādas invaliditātes dēļ vai uh, dzimuma dēļ. Uh, diskriminācija ir jāizbeidz, un desmit gadi jau ir pagājuši no tā brīža, kad komisija ir izstrādājusi savu priekšlikumu, lai varētu novērst diskrimināciju. Un Eiropas parlaments joprojām turpina gaidīt uh, dalību valstu lēmumu. Mums būtu nepieciešams vienkārši uzņemties atbildību par mūsu iedzīvotājiem tā, lai šī direktīva tik tiešām sāktu pastāvēt. Uh, 2019. gadā joprojām cilvēki nav saņēmuši garantiju, ka viņu dzimuma, reliģijas vai citu līdzīgu iemeslu dēļ viņi netiks diskriminēti. Tad mums šīs diskriminācija jāizbeidz. Un tagad lūdzu Evelīna Regnere. Paldies! Priekšsēdētāja kungs, komisārs kundze, ministrs kundze. Neviens Eiropā nedrīkst būt uh, diskriminēts uh, reliģijas, uh, vecuma, dzimuma dēļ un arī darba vietā nē. Un ja mēs pieļaujam diskrimināciju vienkārši tādēļ, ka pārāk grūti pret to cīnīties, tāpēc, ka mums ir nepieciešams vienbalsīgums, tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka mēs drīkstam atteikties no tā, uh, ka mēs darītu īsto. Tāpēc arī paldies Somijas prezidentūrai par to, ka viņa pēc 11 gadiem ir izvelkusi šo uh, likuma projektu no atvilknes un tagad mēģina to virzīt uz priekšu. Saskaņā ar mūsu uh, aplēsēm katrs ceturtais cilvēks ir ticis diskriminēts manā valstī, Austrijā. Katrs otrais cilvēks uh, ir izjūtas diskrimināciju, ir arī sociālais status un arī uh, cita veida status, piemēram, eh, cilvēks nevar eh, eh, saņemt dzīvokli īrēšanai tādēļ, ka viņi ir sieviete varbūt, vai arī tādēļ, ka viņiem pietrūkst kādu līdzekļu vai citu iemeslu dēļ. Tagad lūdzu aicinu Jangeris. Kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētē. Dažiem cilvēkiem Dažiem cilvēkiem dzīvē ir vairāk šķēršļu nekā citiem, un tāpēc arī nav pārsteigums, ka katrs piektais eiropietis ir izjūtas diskrimināciju savā dzīvē. Mūsu uzdevums ir radīt vienā, vienādas tiesībās, neatkarībā no tā, kāda ir jūsu ādas krāsa, ticība, pārliecība vai invaliditāte. Tāpēc arī ļoti labi, ka mēs tagad strādājam pie tā, lai varētu atbloķēt diskriminācijas aizlieguma direktīvu padomē. Tagad ir arī īstais brīdis, lai mēs varētu ne tikai rādīt ar pirkstu uz citiem, bet padomāt arī par sevi. Tāpēc vēlos uzzināt no Eiropas komisijas, cik daudz cilvēku ar invaliditāti strādā Eiropas institūcijās un cik daudz jaunu darba iespēju varētu būt radītas viņiem visiem. Uh, jo, manuprāt, ir tik svarīgi, lai Eiropa tiešām darbotos visu labā. Paldies! Paldies, Jorgerijos kundze, Spureka kundze, lūdzu. Vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāras kundze. Es esmu no Polijas, no dalību valsts, kurā ir ļoti zemi diskriminācijas aizsardzības standarti. Jā, mums ir daži likumi tikai Eiropas Savienības uh, Uh, normatīvu aktu dēļ, un līdz ar to, ja Eiropas Savienībā nav kāda likuma, tad poļi savā valstī netiek uh, aizsargāti, piemēram, tādēļ, ka uh, viņi ir diskriminējošā vecumā vai pieder pie diskriminējošās reliģijas vai kādu citu iemeslu dēļ. Varam atcerēties uh, kādi ir notikuši uzbrukumi pēdējā praida laikā Polijā, Eiropas Savienībai ir nepieciešams normatīvais akts, visaptverošs normatīvais akts diskriminācijas novēršanai. Tādām valstīm kā Polijai ir nepieciešama šāda horizontāla direktīva. Mēs nevaram būt nedaudz vienlīdzīgi. Vienlīdzība vai nu pastāv, vai nu nepastāv. Kā poliete, es gribētu lai šajā diskusijā būtu daudz vairāk deputātu klāt, jo mēs runājam par tik svarīgu, svarīgu lietu kā cilvēktiesības. Paldies, Porakas kundze, Dālī kundze, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs šeit runājam par direktīvu, kura nosaka minimālos aizsardzības standartus pret diskrimināciju, un šī direktīva ir bloķēta desmit gadus. Kāpēc ir svarīgi šo situāciju risināt un atbloķēt direktīvas virzību? Mēs nevēlamies, lai Eiropas Savienībā mums rastos situācija, ka vēl ir daži Eiropas Savienības pilsoņi, kas tiek diskriminēti vecuma, seksuālas orientācijas, invaliditātes, dzimuma vai pārliecības dēļ. Eiropas Savienībā ir cilvēki, kuri, piemēram, nevar atvērt bankas kontu tāpēc, ka viņi pārāk veci. Kāpēc uh, pāriem, uh, vienzimuma pāriem būtu kāda ierobežojuma attiecībā uz dzīvokļu īrēšanu? Kāpēc kādam cilvēkam būtu jābūt uzskatītam par uh, apdraudējumu valstī, tāpēc, ka viņi ir uh, no citas rases. Uh, visiem bērniem noteikti ir jābūt tiesībām saņemt vienādu izglītību. Uh, Es saprotu, ka mums ir atšķirības starp dalību valstīm, bet būtu nepieciešams pacensties, lai mēs panāktu vienlīdzību. Paldies! Paldies, Dalīka kundzei! Tālāk Blinkevičūtas kundze vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Tik tiešām Mums ir jācīnās ar diskrimināciju Eiropas Savienībā, bet kāpēc ir nepieciešams tik ilgs laiks, šie 11 gadi? Es atceros, pirms daudziem gadiem komisijas priekšsēdētājs Junkers sacīja, ka viens no viņa darba prioritāriem jautājumiem būs pārliecināt dalību valstis vienoties par šo horizontālo direktīvu. Un tādējādi nepieļaut diskrimināciju, kas balstās uz vecumu, um, seksuālo orientāciju vai reliģiju vai izcelsmi. Bet, diemžēl, mēs joprojām nesam spējuši pārliecināt dalību valsts padomē. Tāpēc mēs liekam savas cerības uz jauno komisiju par viņu spēju pārliecināt dalību valstis sadarboties un apstiprināt šo direktīvu. Vēlos pateikties prezidentūrai un padomēji, kas uzdrīkstējās savest visus kopā pie viena galda, lai turpinātu šīs direktīvas priekšlikumu tālāk virzību. Paldies Blinkvičuts kundzei. Tālāk brīvā mikrofona procedūra. Pirmā ir pietikaina kundze. Cilvēktiesības ir universālas, un tās ir arī subjektīvas. Nav legālas starptautiskas interpretācijas, ka tās būtu jāpakļauj subsidiaritātes principam. Tā ir interpretācija, ko starptautisko tiesību juristi saka par eh, šīm tiesībām, tāpat arī citas puses. Tas tik tiešām ir kauns padomēji ka viņi 11 gadus nespēja virzīt uz priekšu šo horizontālo direktīvu, slēpjoties aiz tehniskām problēmām, subsidiaritāti un aiz citu mugurām. Mēs redzam katru dienu miljoniem liecību par to, kāda ir patiesā situācija. Mēs esam parādā to Eiropas pilsoņiem Viņiem ir jābūt tiesībām netikt diskriminētiem. Vēlos pateikties eh, prezidentūrai par to, ka viņi uzņēmusies šo iniciatīvu. Paldies, Pitikainens kundzei. Tālāk, Žerdāro kungs. Mulțumesc, domnule președinte. Eu doar o întrebare. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzdot retorisku jautājumu. 11 gadi, nu, pat pirmīdz ātrāk cēla. Uh, jautājums. Kas ir mainījies šajā laikā? Mēs runājam par dažiem diskriminācijas pamatiem, vecums, reliģiju. Un šai ziņā daudz kas ir mainījies 11 gadu laikā. Es redzu šeit uh, lielas barjeras, ekonomiskas barjeras un arī barjera attiecībā uz piekļuvi izglītībai. Šī izglītības pieejamība ir jautājums, kas ir jāatrisina 21. gadsimtā. Diskriminācija nav vietas, un es ļoti ceru, ka Somijas prezidentūra strādās pie šī jautājuma. Piemēram, Rumānijā ir tāda situācija, ka liela daļa diskriminācijas gadījumu ir jau atrisināti, jo ir vadlīniju dokuments, kas tiek izmantots, lai novērstu diskrimināciju. Bet mums ir nepieciešami vienoti likumi, lai apkarotu diskrimināciju. Noslēgumā pet, Petena kungs. Uh, this... Šīs debats varbūt ir par diskrimināciju ārpus darba vietas, bet nekas nemainīsies, kamēr nemainīsies diskriminācija darba vietā. Tur tas viss sākas. Nekas nemainīsies, kamēr Eiropas Savienība atzīs un sāks risināt jautājumu par to, ka šī institūcija ir rasistiska. Eiropas Savienība nodarbina mazākā vienu procentu uh, cit, citas rases pārstāvju. Neviens melnādains komisārs nekad nav bijis. Eiropas lozungs ir vienoti daudzveidībā, bet jābūt ir vienoti daudzveidībā, ja vien esat baltais. Pēc 11 gadiem vajadzētu izbeigt diskrimināciju Eiropas Savienībai, jāsāk ar sevi. Vai komisāre varētu apstiprināt, ka um, turpmāk arī citas ādas krāsas pārstāvi būs šajā augstajā matā. Paldies, ar to noslēdzam brīvā mikrofona procedūru. Tagad komisijas vārdā vārds komisāra Juravai Lūdzu. Paldies, priekšsarētāji, godāti deputāti. Jūs visi pieredzējāt paziņojumu, ka nākamā komisija stingri cīnīsies pret diskrimināciju. Nākamā komisijas priekšsēdētāja Urzula Fonderlaina nepieredzētu uzsvaru lika tieši uz vienlīdzības veicināšanu un šo um, atbildību uzticēja Dalī kundzei. Un viņas nesenajā uzklausīšanā, tātad Dalī kundzes uzklausīšanai, jūsu iestādē, viņa personīgi apņēmās darīt visu iespējamo, lai virzītu uz priekšu būtiskākos tiesību aktus šajā jomā. Varbūt jūs atceraties, es arī izteicu solījumu 2014. gadā, kad sāku savu pilnvaru termiņu šajā jomā. Un es negaidīju, ka likumdošana, kas tika ierosināta 2008. gadā, tā arī netiks pieņemta visa man pilnvaru termiņa laikā. Uh, Es uz to skatos ar nožēlu un uzskatu par izgāšanos, eh, kas joprojām prasa atrisinājumu. vēlos norādīt, ka mēs no komisijas puses esam darījuši visu iespējamo, lai pārtrauktu šo bloķēšanu. Bet ar visiem šiem centieniem mēs, protams, nevarējām garantēt eh, dosjē apstiprināšanu padomē. No dalību valstīm padoms sanāksmēs dzirdēju, tas jau bija 2014. gadā, kad mēs apspriedām progresu vai drīzāk tā trūkumu arī vēlākos gados. Tātad dzirdēju dažādus atšķirīgus argumentus. Nauda, kompetence, subsidiaritāte, nu jūs paši jau pieminējāt daļu no tā. Atceros 2014. gadā, tad, kad mēs sākām runāt par iespēju izmantot eh, pastiprinātu sadarbību, kas varētu būt risinājums, jo savādāk šis eh, dosie prasa vienprātību. Procesuāli tā būtu iespēja, kas būtu pieņemama, bet morāli tā būtu absolūti nepieņemama. Un Man prieks, ka es to dzirdēju no dalību valstīm, arī no tām, kas nevēlējās pieņemt eh, šo tiesību aktu, ka tas būtu nepareizais signāls, ka dažas no dalību valstīm nebūtu tik principiālā pasākumā. Man bija gan arī simts sarunas individuāli ar atbildīgiem ministriem dalību valstīs, bet tas ir cits jautājums, jo, jo ne visās dalību valstīs ir eh, ministrs, kurš ir atbildīgs par šo jomu, kurš eh, pilnu slodzi cīnās pret diskrimināciju. Šīs kompetences bieži vien ir dalītas, un skaidrība par to, kurš par ko ir atbildīgs, eh, nevienmēr pastāv. Un būsim arī atklāti. Ir nepieciešama drosme šobrīd daudzās dalību valstīs cīnīties pret diskrimināciju. Un ne visi politiķi ir gatavi uzņemties šādu risku, jo mēs uh, dzīvojam naida runas laikmetā internetā. Tātad šī naida runa ir vērsta ne, ne tikai pret uh, atsevišķām grupām cilvēku, bet arī pret pašiem politiķiem un žurnālistiem, kuri ir gana drosmīgi, lai rakstītu par diskrimināciju. Mums ir jāturpina darbs visos šajos virzienos. Jūs pieminējāt arī grūtības saistībā ar to, cik sarežģīti ir īstenot eh, tiesību aktus diskriminācijas aizlieguma jomā, jo mums atsevišķi tiesību akti jau ir pieņemti. Piemēram, attiecībā uz atlīdzības atšķirību starp dzimumiem. Tā tad atšķirība starp uh, to, ko algā saņem vīrieši un sievietes, bet tas ir acīm redzams diskriminācijas pierādījums. Pilda vienu un to pašu darbu, bet uh, samaksa ir atšķirība. Tiesība aktu aizliedz, bet kā tad tas tiek kontrolēts un panākts? dzīvē. Mēs vēlamies stiprināt eh, atbildīgo struktūru spēju rīkoties dalību valstīs, lai šādi gadījumi tiktu risināti. Lai cilvēki, kuri izjūt šo diskrimināciju, varētu prasīt atbalstu un justu, ka tiek nodrošināts taisnīgums. Tā nav privilēģija, tā ir vēl viena garantēta tiesība. Tālāk pensiju atšķirības mēs runājam līdz pat 40% apšķirības eh, pensiju līmenī. Tā kā mēs redzam arī trūkumus īstenošanā. Tālāk par diskrimināciju. Es runāju jau par to, ko mēs cenšamies eh, darīt, lai apkarotu naida kurināšanu internetā, kas eh, veicina diskrimināciju, kas savukārt atkal veicina naida runu. Mēs jau strādājam mākslīgi intelekti jautājumā un pie ētiskiem noteikumiem, lai nekopētu attiecībā uz šo pašu diskrimināciju arī uz mākslīgā intelektu jomu. Mēs runājam par vairākām lietām, bet šodien mēs runājam par pašu pamatu par tiesību aktiem, jo bez tā mums e, vienmēr būs vājais punkts un e, būs cilvēki, kas vienmēr atradīs iespēju panākt savus rezultātus. Šajā kontekstā jāsaka, ka es daudz ko sagaidu no tā, ceturtdienas, kad es dzirdēšu no atbildīgajiem ministriem no dalību valstu puses, vai viņuprāt 11 gadus vecā direktīva, jo tās priekšlikums joprojām ir derīga mūsdienām, jeb ir nepieciešama uzlabojuma, lai netiktu zaudēts skats uz galveno mērķi. Es jau pieminēju šo piecus gadus. Es ceru, ka šīs debates būs tāds jauns grūdienis jaunajai komisijai un arī padomē turpināt darbu pie šī jautājuma. Un es vēlos pateikties vēlreiz Somijas prezidentūrai par šī jautājuma celšanu EPSCO padomas galdā. Un noslēgumā vēlos pateikties parlamentam par nepārtraukto apņēmību sniegt atbalstu, jo tas ir ļoti svarīgi, lai mēs spēcīgi būtu tieši kopā. Paldies! Vielen Dank, Frau Kommissarin. Paldies komisāra Jurovai. Šī punkta noslēgumā vārds ministrei Tupurainens kundzei padoms vārdā. Paldies priekšsarētāji, godātie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Vēlreiz paldies jums par šo iespēju apspriest šo svarīgo dosie ar jums. Ar lielu interesētību uzklausīju jūsu idejas, tā skaitā Jūraus kundze, paldies jums Varu tikai un vienīgi pilnībā jums piekrist, ka vienlīdzība un diskriminācijas aizliegums ir mūsu Eiropas vērtību pamatā. Mums ir jāstiprina šie jautājumi, mums ir jāstrādā kopā pie tā. Vēlos pateikties jums arī par centieniem saglabāt šo svarīgo tematu augstu politiskajā darbkārtībā. Vēlos norādīt, ka padome atkal un atkal atzinusi, cik svarīgs ir šis dosie. Tomēr Jūs jau zinat, ka ir nepieciešama vienbalsība. Un neskaroties uz daudziem centieniem, katrā prezidentūrā kopš priekšlikuma iesniegšanas vairāk kā desmit gadiem, tas diemžēl nav izdevies. Somijas prezidentūra uzsāka augsta līmeņa diskusiju par eh, diskriminācijas eh, aizliegumu jautājumu. Tātad plašāka diskusija, kas cerams dos jaunu grūdienu virzībai uz priekšu. Kā jau es norādīju, un kā to norāda arī komisārs kundze, ceturtdien ministri EPSCO padomē runās par to, kā stiprināt cīņu pret diskrimināciju Eiropas Savienībā. Un es personīgi esmu gatava sazināties ar jums un pārunāt nepieciešamos nākamos pasākumus. Paldies priekšsēdētāji! Paldies ministrei Tupurainenai! Ar to noslēdzam diskusijas par šo jautājumu. Nākamais punkts - padomas paziņojums. Pašreizējais stāvoklis attiecībā uz ienākumu nodokļu informācijas atklāšanu, ko veids konkrēti uzņēmumu filiālis, publisku pārskatu sniegšanu par katru valsti. Vēlos jūs pirms tam informēt, ka, lai pieteiktos uz brīvā mikrofona procedūru, uh, Un, lai izmantotu zilās eh, kartītes jautājumu, ir nepieciešams izmantot jauno sistēmu e, un pieteikties elektroniski. Tāpēc lūdzu ņemiet līdzi vienmēr savu balsošanas kartīti, jo šai sistēmai ir nepieciešama tās izmantošana. Jums nav līdz ar to jānogaida līdz beidzas diskusija, lai pieteiktos. Tagad diskusijā attiecībā uz padomas paziņojumu. Protams, pirmā izteiksies padome un vārds Turpurainens kundze. Paldies priekšsādātāji, godāmie parlamenta deputāti. Vispirms gribētu jums pateikties par eh, man sniegto iespēju diskutēt par šo jautājumu. Šis jautājums ir patiešām ļoti svarīgs. Šo priekšlikumu iesniedza komisija 2016. gadā. Tas ir viens no daudzajiem. Uh, Um, priekšlikumiem, kas, kur mērķis ir uh, nodokļu bāzes eroziju novērst. Uh, padome un komisija strādā ar taksācijas jautājumiem, un šajos jautājumos ir panākts ļoti būtisks progress. Runājot par šo priekšlikumu, arī šeit padome ir strādājusi pie priekšlikuma teksta. Uh, Ir bijusi padomas darba grupa, kas kopš aprīļa 17. gadā ir sākusi aktīvu darbu pie dokumenta uzlabošanas. Un es esmu pateicīga arī Eiropas parlamentam par to, ka pirmajā lasīmā priekšlikums arī tika apsiprināts. Uh, Un pagājuši gadu eh, Kalģieri kungs un Svobodas kungs uzdeva jautājumu par to, cik tālu šis jautājums ir virzīts padomē un apliecināja arī gatavību atbalstīt šo virzību no parlamenta puses. Tomēr joprojām ir daži jautājumi, kas nav līdz galam atrisināt padomē informācijas sniegšana nenozīmē, ka būs vairāk nodokļu. Šeit ir jāsaskaņo šis jautājums arī ar citiem likumdošanas aktiem taksācijas jomā. Uh, Um, nodokļu um, novirzīšana un um, bāzes erozija ir tikai viens aspekts. Mēs strādājam pie instrumentu komplekta. Šeit ļoti svarīga daļa ir publisko pārskatu sniegšana par katru valsti. Šiem pārskatiem ir jābūt pieejamiem nodokļu iestāde. Es gribētu vēlreiz atsaukties uz Vabodas kunga mutisko jautājumu attiecībā uz juridisko bāzi. Padome uz to arī atbildēja plenārsēdē. Tiešām juridiskās bāzes vai, vai pamata jautājums eh, tiešām liek domāt par to, cik īstenojami ir šie priekšlikumi. Ja parlaments ir gatavs atbalstīt komisijas piedāvāto juridisko bāzi, uh, Eh, mēs domājam, ka pamatā ir jābūt 115. Eh, pantam Eiropas Savienības eh, funkcionēšanas līgumā. Tas ir mm, jautājums par taksāciju, tāpēc vienbalsīgums nepieciešams. Tā vietā 50. panta pirmais punkts runā par vienoto tirgu, un tur ir nepieciešams kvalificētais vairākums. Uh, Somijas prezidentūra turpina darbu, kas ir aizsākts, darbs ir labi pavirzījies un vairākas padomas prezidentūras to ir veikušas. Un mēs no savas puses arī centīsimies virzīt šo darbu uz priekšu. Notiek konsultācijas ar delegācijām. Mūsu mērķis ir panākt tālāku progresu ar šo failu, bet jūs sapratīsiet, ka šobrīd es jums nevaru neko konkrētu solīt šajā darba fāzē. Um, padome, uh, droši vien mums būs nepieciešams uh, vēl ilgāks laiks, lai precizētu mūsu pozīciju, bet ko mēs varam apsolīt? Mēs varam apsolīt sniegt jums informāciju saulēcīgi par to, kāda pozīcija dominē padome. Uh, Es varu apliecināt, ka mēs tiešām strādājam pie šī jautājuma. Liels paldies priekšsēdē. Paldies, Toparainens kundze. Tālāk pietikainens kundze arī divas minūtes. Es uh, at, tomēr gribētu ar nožēlu pateikt, ka varbūt padome nav izpildījusi uh, mūsu sabiedrības vēlmes, cerības un gaidas bija savādāks, gadīja kaut ko labāku. Es varētu uzdot jautājumu, kāpēc uzņēmumiem vajadzētu ziņot par saviem ienākumiem vai arī izdevumiem? vispār jeb, jebkādā veidā. Kāpēc sabiedrībai būtu svarīgi zināt šo informāciju par ienākumiem, izdevumiem? Uh, jo mēs saprotam, ka tas ir atbildības jautājums, kur jūs iegūstat naudu, kur jūs tērējat un kur jūs maksājat nodokļus. Uh, Starptautiski šis princips gan netiek ievērots vienmēr. Un tāpēc eh, ir Eiropas eh, likumdošana par kapitāla prasībām, ir normas par eh, revīziju, par uzskaiti un Eiropas likumā ir regulēta arī pārskatu sniegšana, tātad pārskata atbildība atskaišu sniegšana. Uh, Un, um, lai arī šie pārskati tiek sniegti nodokļu uzskaits nolūkos, tomēr uh, šis jautājums ir jāsakārto likumdošanas garā, un noteikti tas ir 50 panta jautājums, un nevajadzētu piesakties ar vīģes lapu, ko cenšas darīt uh, komisija, kops jau apgalvota, ka tas ir taksācijas jautājums, bet īstenībā tas ir pārskats sniegšanas jautājums. Eh, es ļoti ceru, ka mēs 11 eh, gadus neveltīsim šī jautājuma izskatīšanai padome. Mēs eh, parlamentā gribējām iesniegt rezolūcijas priekšlikumu, un šajā priekšlikumā mēs gribam paust mūsu ieteikumu padomei virzīt šo jautājumu pēc iespējas ātrāk. Paldies, Pietikainēns kundze, tālāk Rēgnars kundze. Paldies! Sociāldemokrātijai jau daudzus gadus ir ļoti svarīgi, uh, lai uzņēmumi ziņotu par ienākumu nodokli, lai būtu publiskie pārskati par katru valsti. Jau 2016. gadā mēs esam to pieņēmuši, komisija un Eiropas parlaments mēs zinājām uzreiz, ka Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir tiesības uz to, uh, lai tas viss netiktu slēpts uh, tumsā, jo ir milzīgi uzņēmumi un daudzās gadījumos viņi nemaksā uh, nodokļus par uh, saviem ienākumiem, viņi dažādā veidā mēģina šos nodokļus uh, slēpt. Eiropas parlamentā mēs ļoti ātri rēģējam un nolēmam, ka tie uh, uzņēmumi, kad darbojas Eiropas Savienībā ar pēļņu, ar apgrozījumu vismaz 700 miljoni eiro, viņiem būtu nepieciešams maksāt uh, Eiropas Savienībā nodokļus, jo šie lielie uzņēmumi vienkārši ir parādā cilvēkiem maksāt nodokļus šeit uz vietas. Jo uh, Šobrīd ir tā, ka tie lielie uzņēmumi turpina slēpt, turpina nesniegt informāciju, un nu jau trīs gadus mēs Eiropas parlamentā gaidam, lai padome tiešām kaut ko darītu lietas labāk. Kāpēc tur lietas nenotiek? Vai dalība valstis vienkārši vēlas, lai tas viss pārklātos ar nākamā gada sniedziņu un tas viss tiktu aizmirsts? Līdz galam nav skaidrs, vai viņi uh, vienkārši vēlas izvairīties, tāpēc arī aicinājums padomas priekšsādētāji lūdzu dariet to, kas ir jūsu spēkos un vairāk. Mums ir jābūt uh, noteikumiem, kas ir saistīti ar caurskatāmību, jautājumos, kas ir saistīti ar uh, uh, nodokļu caurskatāmību un Ferbekungs, kas arī ir viens no iniciatoriem šajā diskusijā, lūdzu runājiet ar saviem kolēģiem no uh, savas partijas, eh, piemēram, eh, ekonomikas ministru, lai viņš arī izsakās par šo jautājumu. Paldies, Regneres kundze, Sežurnē kundze, lūdzu. Merci, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, ministrs kundze. Diemžēl jūsu priekšlikums nav īsti pieņemams jau trīs gadus atpakaļ. Uh, 2017. gada jūnijā parlaments pauda savu pozīciju, un šajā starplaikā ir bijuši dažādi lik, luks, liks, panama dokumentu jautājums, un šie jautājumi ir figurējuši kā centrālie jautājumi Eiropas politiskajā dzīve. 50 miljoni ir Eh, summa, kas tiek mm, minēta debatēs, un mēs esam gatavi arī informēt mm, par to komisiju, un komisija jārīkojas, lai padoma attiecīgi varētu virzīt šo jautājumu. Komisija ir iesniegusi priekšlikumu, parlaments arī ir paudis par jautājumā par izmaksām, un mums ir jāuzrunā Eiropas iedzīvotāji, un jautājums ir par, par balsošanu, un es ceru, ka šis jautājums tiks virzīts uz priekšu ātrāk. Tālāk, eh, kolēģis Urtasuns, divas minūtes. Sí, muchas gracias. Uh, la verdad es que mm, los escándalos. Liels paldies. Visi šie fiskālie skandāli Eiropas Savienībā tie vairojas, kļūst biežāki. Mēs uzskatām, ka mm, mums ir nepieciešami jauni pasākumi. Tādā veidā mēs varam novērst dažādas mm, negatīvas izpausmes. Mēs vēršamies pret lieliem uzņēmumiem ar milzīgu apgrozījumu. Mums ir jāpiespiež atskaitīties, lai būtu šī pārskata atbildība no lielo uzņēmumu puses, lai mēs saprotam, kur tiek tērēti nodokļi. daži saka un apgalvo, ka tāda pārskats sniegšana tā varētu kaitēt Eiropas uzņēmumiem, bet noteikti tā, tas tā nav arī kapitāla pietekmības direktīvā bija līdzīga prasība, un kāpēc mēs nevarētu šāds pārskats uh, prasīt arī šajā kontekstā. Institucionāli galīgi nav pieņemams nogaidīt un uh, nevirzīt šo dosie trīs gadu laikā, kāpēc vajadzētu slēpties aiz šīs diskusijas par uh, juridisko pamatu, līdz ar to stopējot visu progresu. Uh, Tāpēc es aicinu visu dalībvalstu valdības lūdzu strādājiet, virziet šo direktīvu. Es gribētu arī vērsties pie Somijas prezidentūras. Uh, ar lūgumu strādāt pie šī jautājuma. Jūs ziņojāt par paveikto, tiešām par to esmu jums pateicīgs. Mēs gaidām arī nākamās sanāksmes ar jums. Jūs teicāt, ka jūs nevarat neko solīt, ka sarunas un turpinās, bet varbūt kaut ko konkrētāk tomēr jums varētu mums pastāstīt, lai mēs sabiedrībai varētu pastāstīt, kad šis jautājums tiks atrisināts. Paldies! Tālāk divi ar pus minūtes Beka kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Uh, Komisija vēlas eh, lielāku caurskatāmību lielo uzņēmumu nodokļu plānošanā un taisnīgo aplikšanu ar nodokļiem. Līdz ar to bankām būtu skaidras prasības, kas tiks stiprinātas, un arī eh, ziņošana par katru valsti. Komisija tam ir sagatavojusi direktīvu peļņa jāpliek ar nodokli tur, kur tā tiek gūta. Tomēr ļoti bieži Eiropas Savienībā nevis ir tā, kā izskatās, un vēl mazāk kā tam vajadzētu būt. Pirmkārt, tā ir problēma ar nodokļu nemaksāšanu, izvairīšanos, kas ir daļēji arī e, rezultāts e, iekšējā tirgus attīstībai, ar dažādām sarežģītām struktūrām, uh, Eh, multinacionālas kompānijas var eh, peļņu pārlikt uz kuru valsti vajag. Otrakārt, naudas atmazgāšana saskaņā ar OECD un eh, Eiropas padomus ekspertiem izskar arī nevalstiskās organizācijas. Džordžs Šorošs izvairījās no nodokļu maksāšanas miljārdiem, miljārdu apmēros. Uh, Un ņemot vērā, ka summas pārsniedz 20 miljārdus dolāru, tad šādu bezpējas organizāciju darbība šai jomā ir tikpat kaitniecīga, cik eh, uzņēmumu darbība. Kāpēc tad viņiem ir izņēmumi? Par eh, pamatu šeit komisija atsaucas uz 50. pantu bet tas skar tikai un vienīgi ar šķēršļus eh, saistībā ar pašnodarbinātām personām, bet mēs taču runājam par pasākumiem, eh, lai apkarotu nodokļu nemaksāšanu. Bet eh, tur tad būtu spēkā vienprātības princips. Komisijas priekšlikums līdz ar to ir pretiesisks. Ceturkārt, Eirozona kopā ar Japānu uzrāda viszemāko izaugsmi un vislielāko nodokļu slogu pasaulē. Komisija runā par lielo nodokļu slogu, bet neko nedara. Komisijas plāni par ziņošanu par katru valsti ir selektīvi, pretēji izaugsmei un pretiesiski ar mums gan nē. Paldies kolēģim Bekam! Tālāk eh, Bužāde Viļalba kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu grupā mēs eh, atbalstam nodok, cīņu pret nodokļu nemaksāšanu. Tomēr eh, šeit ir jānodrošina brīvprātīga sadarbība starp dalību valstīm. Mēs esam noraizējušies, ka Um, konfidenciāls eh, informācijas izplatīšana um, varētu kaitēt godīgai konkurencei, varētu nostādīt uzņēmums nelabvēlīgā situācijā. Un arī esam nedaudz nobežījušies, ka šis priekšlikums varētu novest pie nodokļu harmonizācijas. Um, tas nebūtu pareizs eh, risinājums šādas informācijas sniegšana pārskatos būtu jānodod dalībvalstu rokās. Katrai dalību valstī vajadzētu lemt attiecībā uz saviem uzņēmiem vai sniegt vai nesniegt šādu informāciju. Mēs mūsu grupā uh, uzskatījām, ka ir jāatbalsta arī aizsardzības klauzula attiecībā uz uzņēmumiem, kas grib paturēt slepno informāciju un nesniegt to publiski. Paldies! Paldies! Pusotras minūtes obrīkungs. Eh, paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, ir ļoti svarīgs jautājums, tāds pats kā Google un Amazon gadījumā, vai arī viņi maksā un ziņo par visām šīm lietām, kas to zina neviens. Mums ir skandāli par nodokļu nemaksāšanu, ir daudzi uzņēmumi, kas atrodas šajā miglas zonā. Uh, Un atbildot uz jūsu jautājumu, vai tad nevajadzētu vienkārši rīkoties, likt uzņēmumiem sniegt pamata informāciju, kas uh, atbilstu reālai situācijai. Šeit ir atšķirība no BEPS priekšlikuma. Mums ir jādod informācija mūsu pilsoņiem, lai tā būtu saprotama un lietojama. Uh, Es eh, gribētu, lai būtu šī fiskālās eh, caurskatāmības iniciatīva, kas būtu jāpieņem. Eh, ir kāds priekšlikums, kas jau 12 gadus virzīts, un šajā periodā daudz kas mm, var pazust. Mēs negribam, lai kaut kas pazustu šajā gadījumā un cik ilgi padome gaidīs, lai likt liktu šo jautājumu darba kārtībā, eh, lai mēs varētu apkarot veiksmīgi multi no, nacionālo uzņēmumu mm, nodokļu nemaksāšanas gadījumus. Paldies, Obrī kundzei, tālāk pospešilkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par šo jautājumu, tad mums ir jāsaprot, ka mums ir nepieciešams Eiropas parlamentam nodrošināt lielāku caurskatāmību, bet padomē šeit rodas problēmas. Tāpēc arī ļoti labi, ka Somijas priekšsēdētā prezidentūra tagad plāno